Die Sitzung ist eröffnet. Sāksim sanāksmi. Kommen jetzt erst zu dem Bericht Pascu. Sākam ar Pascu ziņojumu. Referentam ir iespēja vēl izteikt noslēguma piezīmes. Komentāru nav, saka referents un saka, ka nav vainīgs. <laughs> Wir kommen damit zur Abstimmung. Labi, tad sākam balsot. Pirmais kompromiss, kas par? Kompromiss viens par pret, atturas, pieņemts. Kompromiss divi, kurš par pret, atturas, pieņemts pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piecdesmit pirmais grozījums, kas par pret atturas vēl vienreiz. Kas par 51. grozījumu? Pret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 ist mit 28. 28 par 28 balsīm noraidīts. You have exchanged your cards and all. Vai jūs visi balsojat ar vienu karti? Nu labi, lai mēs būtu mm, īsti droši. Vēlreiz par 51. 51. 51. šāks kundzes grozījums. Nē, bija neutrāli. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Nu, tik un tā 28 balsis pret 28 noraidīts. Divdesmit piecdesmit otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts noraidīts. 57. par pret atturs pieņemts. 4. kompromiss par pret atturs pieņemts. Tālāk nonākam pie 73. pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, ā, ne, vēl otrā daļa 73. If adopted, part 1 of 1873. Then it falls to amendment 1C. Well, stupid written down here. Nesaprotam, uzrakstīts labi, kas par otro daļu par pret atturs noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturs pieņemts. 108. grozījums par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 148, 149 grozījums par pret atturas pie, noraidīts. 152 par pret atturas noraidīts. 155 par pret atturas noraidīts. 150. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret atturas norēdīts, trešā daļa par. Nē, trešā daļa atkrīt, ja otrā ir atkritusi. Nu, mums tāds domino efekts iznāk. Labi, tālāk nonākam pie virknes grozījumiem, kuri atkrīt.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 atturas pieņemts. 157. grozījums. Kas par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. 163. par pret pret atturas noraidīts. 159. par pret atturas noraidīts. 162. par pret atturas noraidīts. 160. par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret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 pieņemts. 167. par pret atturas pieņemts. 179. par atkrīt. Par to nav jābalso. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. 200. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 209. grozījums par pret atturas noraidīts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 atturas noraidīts. Divsimt sešpadsmitais par pret atturas pieņemts. 217. par pret atturas noraidīts. 218. par pret atturas pieņemts. 220. par pret atturas pārbaudam 220. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 219. grozījums par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 pieņemts. Divsimt divdesmit astotais par pret atturas noraidīts. 229. par pret atturas pieņemts. Tālāk 14. kompromiss par pret atturas Pārbaudam. 14. kompromiss. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 37 par 18 pret pieņemts. Nākošais balsojums par 15. kompromisu par pret atturas pieņemts. 256. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 noraidīts, 276 un 277 atkrīt. Nē, tomēr par tiem jābalso 276, 277 par pret, atturas noraidīts, 278 par pret, atturas pieņemts, 279 par pret, atturas pieņemts.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 Beidzam balsot. 40 pār 90 pret pieņemts. 297 par pret atturs. Kolēģi, nu lūdzu aktīvāk piedalieties balsošanā, citādi nav īsti redzams. 297. par pret atturs noraidīts. 299. par pret atturas pieņemts. 299. gribat pārbaudīt, labi pārbaudam. Beidzam balsot. 3-1 pār 28 pret pieņemts. 300. 301. par pret atturas norādīts. 302. par pret atturas norādīts. 303. par pret atturas norādīts. 305. par pret atturas norādīts.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 pret atturas pieņemts, 309 par, pret atturas noraidīts, 308 par, pret atturas noraidīts, 310 par, pret atturas pieņemts, 311 par, pret atturas noraidīts, 312 par, pret atturas noraidīts, 313. par pret atturs noraidīts, 314. nav pieņemams. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums numur 5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 pret atturas noraidīts, 14. par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 36 balsojuši pār 18 pret 5 atturējuši un ir apstiprināts. Liels paldies un apsveicam referentu. Lūzings kundze. Jā, esam iesnieguši mazākuma ziņojumu, nosātījām to pagājušajā nedēļas sekretariātu. Jā, paldies par to. To arī ņemam vērā. Nonākam tālāk pie ziņojuma par Eiropas aizsardzības savienību, tas ir Urmas Paets. Vai viņam ir kas sakāms no referenta puses? Nē? Nu tad ķeramies pie balsošanas. 91. grozījums par pret atturs noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Nonākam līdz un tām pie 103. grozījuma tad viņš nu nezir. Divās daļās. Pirmā daļa par. Ko saka tautas partija? 101, 103. Kurš par pirmo daļu? Es ist doch gut, dass ich manchmal Abstimmung. Nu, labi, gan ka reizēm es divreiz lūdzu uzmalsot par vienu un to pašu. Līdz ar to pieņemta pirmā daļa, nu, neatvainojas atturas, pret, atturas. Jūs balsījāt atturoties, tomēr pret. Labi, gan. Thank you, Mr. Gala. Gala kungs, paldies jums arī. I uh, thought it was part three. Part two. Otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. Tālāk 104. par, pret. Nu, nevar saprast vēl vienreiz, kas ir par 104. Pret. Noraidīts. 105. par pret atturas pieņemts. 106. par pret atturas norādīts. 107. par pret atturas pieņemts. 108. par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums Wer ist kompromissfähig? Fast nicht in meine Papiere rein. Hier ist kein Kompromiss 3. Wo ist hier Kompromiss 3? Da. Kompromiss 3, wer ist. Trešais kompromisgrozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 114. par. Anā, divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. 115. par, pret, atturs no, pieņemts. 116. par, pret, atturs noraidīts. 117. par, pret, atturs noraidīts. 118. par, pret,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 Piektais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 157. par pret atturas pieņemts. 158. par pret atturas pieņemts. 159. par pret atturas pieņemts. 160. par pret atturas pieņemts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 atturs pieņemts. 178 par pret atturs pieņemts. 8. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Gribētu tautas, par, tautas partijas kolēģis tomēr lūgt piedalīties balsošanā. Tā, nonākam tālāk pie 186 par pret atturs pieņemts. 188, 189, identiski par, pret atturas noraidīts. 190. par, pret atturas noraidīts. 191. par, pret atturas pieņemts. 192. par, pret atturas pieņemts. 9. kompromisa grozījums par, pret atturas pieņemts. 206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 pret atturs pieņemts. 212. par pret atturs noraidīts. 10. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 222. par pret atturs pieņemts. 223. par pret atturs pieņemts. 11. kompromiss grozījums par pret atturs pieņems, 12. kompromisa grozījums par pret atturs pieņems, 13. 13. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts, 14. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts, 240.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 Vēl vienreiz. 258. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. Norādīts. 24 balss par, 33 pret. 259 par. atturs pieņemts, 260. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Apšūvis geschlossen. Beidzam balsot. 28 par 30 pret norēdīts. 16. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 281. par pret atturas pieņemts. 282. par pret atturas. Vēl vienreiz. 282. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Apšķirības Beidzam balsot. Noraidīts 23 par, 35 pret. 283 par. Pret atturs pieņemts. 284 par. Pret atturs pieņemts. 285 par. Pret atturs pieņemts. 288, 288 par. Pret atturs noraidīts. 288. atsevišķi par, pret atturs noraidīts. 287. par, pret atturs noraidīts. 289. par, pret atturs noraidīts. 290. par, pret atturs noraidīts. 291. par, pret atturs noraidīts.

pret, atturs pieņemts. 298 par, pret, atturs pieņemts. 18. kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 306. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 307. par, pret, atturs pieņemts pieņemts. 19. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 20. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 28. grozījums par pret atturs pieņemts. 21. kompromisa grozījums par pret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 23. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 57. par pret atturs pieņemts. 58. par pret atturs pieņemts. 59. par pret atturs pieņemts. 59. pārbaudīsim elektroniski jā, jāpārbauda biežāk, jo jāsaka, visai slinki jūs piedalāties balsošanā. Beidzam balsot. 25 par 18 pret pieņemts. 15 atturējās. Pieņemts. 60. Par. Pret. Atturas pieņemts. 24. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Divdesmit piektais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 26. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 27. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 28. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 86. grozījums par pret atturs pieņemts. 29. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Līdz ar to nonākam pie pirmā grozījuma par pret pret atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 37 par 21 pret. Tā nu ir šī. Otrais par pret atturs ar tādu pašu vairākumu pieņemts. Trešais un piektais par pret atturs pieņemts. Ceturtais, sastais, septītais par pret atturs pieņemts. Astotais par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts. Desmitais par pret pret atturs pieņemts, 11. par pret atturs pieņemts. Tālāk nonākam pie gala balsojuma, daram to elektroniski un sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37 balsis par, 20 pret, 1 atturējās. Apsveicam referentu. Wir kommen jetzt. Tagad pāriesim pie Lunačekas kundzes ziņojuma. Lozes kundze. Jā, mēs esam iesnieguši uh, ziņojumu un pagājušajā nedēļā nosūtīšu to sekretariātam. Es pateicos par lielisko sadarbību viss bija kārtībā. Un tagad pāriesim pie Lunačekas ziņojuma. Šeit ir trīs grozījumi, kas tomēr ir identiski, un par tiem varēsim balsot reizē. Pirmais, otrais, trešais. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Ar nelielu. Uh, tad 45 pār un 11 pret. Referents kundzei vārds. many advisors are always a... Vai jūs varētu man vēlreiz atgādināt, par ko mēs balsojat? Es, es zinu, par kur ziņojumu, bet par kur daļu? Pirmā daļa. Pirmais uh, punkts uh, - grozījumi 1, 2, 3, Benefēs, kas pārī kukans. Šos grozījumus pieņēma čet, ar pārsvaru 45 pār 11 pret. Tagad mēs elektroniski balsosim par grozīto uh, atzinumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46 pār 7 pret un 3 ir atturējušies. Lunačekas kundze. Jā, tagad es vēlētos lūgt vārdu. Priekšsēdētāji. Es gribētu svītrot savu vārdu no šī uh, ziņojuma, jo es nevaru piekrist uh, šai situācijai. Es saprotu, ka glāze ir pa pusē pilna. Uh, un liels progress jau ir panākts, un papildu rezolūcijā arī ir progress, taču no šīs es gribētu atsaukt savu vārdu. Paldies! Balsts no zāles man ir jālabo balsojums, es tam nepiekrītu. Bet eh, mēs balsosim elektroniski, tāpēc tas nav svarīgi. Labi, tad eh, šis ziņojums nonāks parastajā procedūrā, plenārsēdē, un es nezinu, kurš tālāk pārņems eh, šo procesu, bet tā būs eh, parastā procedūra. Äh, Tagad pārējiem pie Lunačekas kundzes ziņojuma bez Lunačekas kundzes. Kas ir pār pirmo grozījumu? par pret atturs pieņemts, neraugoties uz to, ka tautas partija švaki piedalījās. Jā, šķiet, ka no tautas partijas vairāki eh, nebalsoja. Par pirmo punktu eh, tas tiks izsūtīts elektroniski, pirmais grozījums. There is Tad, tad uh, tiks pārbaudīts elektroniski, beidzam balsot. 8, 28 pār, 27 pret pieņemts. Otrais grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss 1, kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss 2, kas par? Pret atturas pieņemts. Pārējām pie desmitā grozījuma. Kas par? pret atturas norādīts. Pārējiem pie trešā kompromisa par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār, 20 pret, 11 atturējušies pieņemts. 17. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski, jo atkal daudzi nebalsoja. Beidzam balsot. 40 pār 13 pret pieņemts. Atkrīt 18 un 19, 21, kas par pret atturas noraidīts, 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 24. par, pret, atturas pieņemts, 25. par, pret, atturas pieņemts, 6. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 28. četrās daļās, kas ir par pirmo daļu, pret, atturas pieņemts, kas ir par otro daļu, pret, atturas, noraidīts. Par trešo daļu, pret, atturas, pieņemts. Par ceturto daļu, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Ceturtā daļa pārbaudam balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. 11 pār, 28 pret noraidīts un 15 atturējušies. 29. divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas noraidīts, 30. par. Otro daļu vajag pārbaudīt, labi. Beidzam balsot. 9 pār 31 pret noraidīts. Ulrika arī ir mazliet pie vainas. 30. par pret atturas pieņemts. Elektroniski balsojam par ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. 48 pār 4 pret pieņemts. Lunačekas kundze priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties ēnu referentiem par lielisko sadarbību, un ir jāatzīst, ka attiecībā uz šo tekstu mums izdevās panākt diezgan daudz. Es nepiekrītu, kā jau teicu, 17. grozījumam, uh, taču par to nobalsoja vairākums, un es gribētu atstāt savu vārdu zem tā, jo šķiet, ka šajā rezolūcijā ir daudz pozitīvu aspektu, kas nāk par labu progresam cīņā ar vergu darbu Uzbekistānā, piespiedu darbu Uzbekistānā. Okay, ich weiß nicht, ob das geht. Bei einem Ja, bei einem nicht drauf. Labi, es nezinu, kā tas tagad viss notiks, bet mēs vēl uh, šo visu pārbaudīsim. Tālāk pāriesim pie atzinuma, uh, ko izstrādājas Broks, kas par. Tātad, kas ir par pret atturas? Nu labi, balsosim elektroniski. Beidzam balsot. 40 pār, 3 pret pieņemts. Pāriesim pie citiem darba kārtības jautājumiem. Šķiet, ka tādu nav. Nākamā sanāksme ir 7. un 8. novembrī. Paldies par darbu un jauku jums atlikušo nedēļu!